Tā novembra protokols un pieņemtie teksti ir eh, pieejami, vai ir kādi komentāri vai iebildumi. Tā nav. Līdz ar to protokols tiek apstiprināts.